Saskaņā mūsu programma tas ir ilgspējīgu investīciju plāns, taisnīgs pārkārtošanās fonds un ceļvedis sociālai Eiropai. Es gribētu jums atgādināt, ka. Lai paceltu zilo kartiņu, lai piedalītos zilās kartītes procedūrā, jūs varat pieteikt ties e, elektroniski vai arī tradicionālā veidā. Visas instrukcijas, kā to darīt, ir lasāmas pie ieejas durvīm. Un tagad es došu vārdu komisijas priekšsēdētāja vietniekam Timermansa kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Godājumie deputāti. E, Iepriekšējā mēnesī Vīnesi komisija uzsāka darbu, un pavisam nesen arī komisijas pārstāvi pagājušā nedēļa klāstīja zaļā kursa pamatus parlamentā. Un mēs arī runājām par mūsu ceļvedi, lai mēs eh, Eiropa kļūtu par vadošo um, sistēmu tuvākajos gados. Un tagad pēc četrām nedēļām atkal mēs esam jūs priekšā, šeit mēs nākam un stāstam par savu finansiālo pakotni, kas ir šī mērķa pamatā. Eiropas eh, zaļais kurs un visas iespējas, ko ko piedāvā mūsu jaunie plāni, kā arī taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, kur plānots ir nodrošināt solidaritāti un taisnīgumu visiem tiem, kas ir iesaistīti šajā procesā. Tāda ir pamata ideja. Valdis Dambrovskis tālāk runās par investīciju plānu, bet es gribētu runāt vairāk par Uh, par taisnīgu pārkārtošanos. Mēs gribam runāt par, um, uh, par um, īrijas, par Astūrijas um, darbiniekiem, uh, par Baltijas reģiona valstīm, kas paļaujas uz slānekļa izrakteņiem, tad ir jāpārkārtojas, un mēs gribam darboties saskaņā ar klimatam neitrālām tehnoloģijām. Šīs te tīrās tehnoloģijas ir mūsu nākotnes mērķis, tomēr šobrīd daudz uzdevums veikt kļūst mm, šķiet sarežģīti. Mums ir jādomā par, uh, kārtā, par pārkārtošanos un viens uh, tūkstotis miljardi, simts miljardi ir tā summa, ko mēs piedāvājam Tad 7,5 miljardi jaunās um, naudas, tas ir tas, ko mēs piedāvājam, tas ir um, līdztekus tam, ko komisija ir piedāvājusi jau pamatbudžetā, to mēs piedāvājam ieskaitīt taisnīgas, um, taisnīgas pārgāvēšanas fondā, tas uh, ģenerēs 50 miljārdus investīciju, šī nauda tiks izmantota, lai darbinieki varētu apgūt jaunas iemaņas, iegūt jaunas darbvietas, lai uzņēmumi saņemtu arī atbalstu, lai varētu veikt investīcijas uh, tīrās enerģētikas ražošanas formās, uh, lai veidot jaunus uzņēmumus uzdevumus un sagatavotos jauno uzdevumu veikšanai. Otrkārt, mēs um, strādāsim ar programmu InvestEU, jo īpaši, no, lai nodrošinātu taisnīgu pārkārtošanos. Mēs plānojam privātu fondu mm, mobilizāciju 45 miljārdi apjomā, lai palīdzētu, lai palīdzētu uzņēmumiem pārkārtoties uz klimatu nepiesāņojušām tehnoloģijām. Lai būtu klimata neutralitātes mērķis panākts, mēs domājam par to, kā nodrošināt jaunas tehnoloģijas un saglabāt un, un radīt jaunas darba vietas. Tālāk ir paredzēts arī īpašu, e, domāt par īpašu Eiropas investīciju bankas lomu, lai vietējām iestādēm, reģionālām un valstiskām būtu palīdzība investēt jaunos projektos kredīti ar pieejamiem nosacījumiem, ar plānu palīdzēt mājokļiem pārkārtoties, lai mājasemniecības, kas izmanto eh, ogles un um, līdzīgi neilgspējīgi kurināma, varētu pārkārtoties. Mums ir dažādas idejas un tāpēc ir nepieciešama palīdzība, lai ir realizētu projektus, un mēs eh, šo atbalstu arī sniegsim. Mēs gribam arī apkopot labāko pieredzi visos reģionos un virzīties uz priekšu vēlreiz. Tad um, šis priekšlikums ir ļoti svarīgs, un <clears throat> Parlaments ir intelekta pamatā šeit. Eh, jūs parlamentā nācāt klajā ar šo ideju un arī vērsāties pie padomes ar lūgumu iestrādāt šīs idejas arī nākamā budžetā tuvākajiem septiņiem gadiem. Un mēs eh, aicinam arī dalībvalsts norādīt uz tiem reģioniem, kam ir nepieciešama papildu līdzekļi. Un mēs esam gatavi arī sniegt no komisijas eh, puses atbalstu, lai tas materializētos kā konkrēti pār, pārveidojumi. Iesaistīsim arī sociālos partnerus un Visiem ir jābūt iesaistītiem. Šī pārkārtošanās ir um, tāda ar vietēju raksturu. Mēs gribam, lai pilsoņi to atbalstītu. 100 miljardi eiro, par kuriem runāju, tas ir tikai sākums. Bet uh, taisnīgumam nav robežas, tas nav tikai šīs mehānisms. Uh, klimata pārmaiņas ir saistīts arī ar mūsu sabiedrības sociāliem pamatiem. Atjaunojumi energoresursi, jaunas darba vietas, tīrdzermais ūdens - tie jautājumi, kas ir risināmi rītdien, jau rītdien. Un um, visiem, jo īpaši vismazāk aizsargā advokātiem ir jāgūst labumu no visiem šiem pārkārtojumiem. Pamat pamatā ir taisnīga pārkārtošanās sistēma. Mēs gribam, lai e, visi projekti un arī sasniegtie rezultāti būtu pieejami, lai pilsoņiem būtu iespējams dzīvot um, situācijā bez piesārņojuma. Tādējādi mēs apkarosim arī um, agrīnās nāves gadījumus, kas ir sakarā to, ka nav tīrs gaiss. Un uh, tad mēs esam devuši šos resursus un mēs palīdzam pilnīgi visiem un neviens netiks aizmirst. Paldies! Liels paldies! Komisijas vārdā tālāk runās Valdis Dombrovskis, godējumie deputāti. Eiropas zaļais kurs norāda uz mūsu uzdevumu padarīt Eiropu par pirmo klimatneitrālo kontinentu līdz 2050. gadam. Mums citas izvēles nav, mums ir jāizpilda šis uzdevums, to mēs esam parādā mūsu nākamajām paudzēm. Ilgspējīgas investīcijas, šis plāns, arī investīcija plāns zaļam kursam, ko pieņēma komisija šodien, ir ar mērķi izpildīt šos uzdevumus un dot vajadzīgo finansējumu mūsu plāniem. Šī plāna mm, stiprās puses ir tajā faktā, ka mēs apvienojam gan eksistējušos instrumentus, gan arī jaunas iniciatīvas. Mēs gribam sūtīt signālu gan mm, vietējām pašvaldībām, citām iestādēm, mm, lai visi domā zaļā veidā, lai arī zinātu, kur un kā investēt. Es gribētu runāt par trim pilāriem. Vispirms finansējums. Um, viens triljons eiro ir paredzēts um, mobilizēt šajā plānā, lai sniegtu ilgspējīgas investīcijas tuvākajos desmit gados. E, e, e, Eiropas budžetā ir 25% klimatu uzdevumu veikšanai, un ir, to mēs izmantosim, un arī izmantosim svirošanas iniciatīvu. Uh, 279 miljardi eiro ir plānots piesaistīt no privātajiem fondiem, lai šis budžets, Eiropas Savienības budžets kopumā izlietojums viņā būtu zaļāks. Tālāk vēl 114 miljārdi eiro nāks no nacionāliem budžetiem, kā teica Timermansa kungs, un taisnīgas pārkārtošanās mehānisms arī sniegs vēl papildus 100 miljārdu eiro. Vēl uh, līdztekus Eiropas Savienības budžetam mēs izmantosim arī finansējumu no emisijas tirdzniecības schēmas. Es gribētu arī pasītrot Eiropas Investīciju banku sniegto finansējumu, kur e, ir paredzēts līdz 25 gadam palielināt līdzfinansējumu no 25% līdz 50%. Tālāk otrs e, moments. Mēs gribam nodrošināt.